Thank you. Thank you, Lord. Paldies, Lord Hill. Paldies godātiem deputātiem. Paldies uh, jums par to, ka bijāt gatavi uh, nākt pie mums atkal šo papildu viedokļu apmaiņu. Uh, Un tagad uh, jūsu rīcībā ir dažas minūtes noslēguma vārdiem, ja vēlaties kaut ko mums teikt noslēgumā. Ziniet, uh, šķiet, ka jūs esat jau ilgi sēdējuši zālē un esat pirms manis uzklausījuši jau Katainen kungu, un patiesībā pēdējais jautājums man jau deva iespēju pateikt to, ko vēlējos teikt noslēgumā, un vēl nu, tāds personisks komentārs, ko es vēlējos jums uh, teikt. Uh, uh, tas ir, ka es strādāšu ar entuziasmu, enerģiju, apņēmību, ka būšu neatkarīgs un kritiski vērtēšu jautājumus. Un jāsaka, ka pēdējo sešu dienu laikā mani uh, Uh, nu, pārsteidz tas, ka es esmu tik izturīgs, un uh, šī izturības pārbauda man tiešām uh, bija jāpārdzīvo pēdējo nedēļu laikā, arī tādēļ, ka esmu brits, un man izvirza šim amatam. Es ceru, ka esmu kliedējis bažas par šo jautājumu un par spīti tam, ka mūsu attiecības ir sākušās šādā veidā. Es ceru, ka šīs attiecības būs ilgas un dos mums gandarījumu abām pusēm un ka mēs turpmāko piecu gadu laikā varēsim strādāt pie šiem jautājumiem. Liels paldies! Thank you. You your... Liels paldies par jūsu izturību un par jūsu stilu, es teiktu, un tagad sēde slēgta.